Perjed, da prasirna, jek sirna bu katalog. die präsidentin! Tā, tagad eh, atsāksim darbu. Vakardienas sēdes protokols un pieņemtie teksti ir jūsu rīcībā, vai ir kādi iebildumi? neredzu, ka tā būtu, tāpēc arī protokols tiek apstiprināts. Tagad mūsu tālākā darba kārtība. Padomes un komisijas paziņojumi par stāvokli Mozavikā, Malābijā un Simbardē pēc ciklona Idai. Padomes prezidentūras pārstāve ir aizkavējusies, viņa ir aizķērusies komitejas sēdē, un tāpēc šodien mainīsim runātāju kārtību un vārds komisāram. Thank you so much, uh, madam, madam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, komisijas vārdā es gribētu vispirms jau izteikt uh, uh, visdziļāko līdzjūtību upuru simtu e, ģimeņu, ģimenēm piedarīgajiem Mozambikā, Malāvijā un Zimbabvē. E, protams, ir skaidrs, ka e, šī dabas katastrofa ir skārusi miljoniem cilvēku. Kā jau es jau esmu vairāk kārt esmu teicis, ka Eiropa ir par solidaritāti ne tikai Eiropas ietvaros, bet arī ārpus Eiropas. Un e, tā mēs arī atbalstām e, visas trīs valstis ar e, atbalsta fondiem, ekspertīzi un palīdzības sistēmām. Atļaujiet apkopot man Eiropas atbildi uz šo te katastrofu. Vispirms par līdzības nodrošināšana. Tikai dažas stundas pēc tam, kad ciklons uh, iestājās e, šajās te valstīs, mēs pieņēmām palīdzības pakotni par 5 miljoniem eiro, lai nodrošinātu pieejamību tajiem reģioniem, kur pieejamība ir apgrūtināta, lai nodrošinātu ūdens un sanitāro apgādi. 9. aprīlī mēs e, bez tam mobilizējam arī 12 miljonus eiro e, humanitā, humanai palīdzībai šīm te trijām vas, valstīm e, - pārtikas, ūdens un veselības aprūpes atbalstim, kas nozīmē, ka kopumā vairāk nekā 15 miljonus eiro Eiropas Savienībai ir piešķīrusi. Otrakārt, eh, atsevišķi tika piešķirti 4 miljoni eiro, lai palīdzētu mm, mūsu Eh, Eiropas eh, civilās aizsardzības eh, instrumenta palīdzību izmantot no deviņām dalībvalstīm - Portugāles, Spānijas, Francijas, Austrijas, apvienotās karalistes, Vācijas un Dānijas. Un es esmu pateicīgs šīm te valstīm, kuras izrādīja aktīvo atbalstu. Bez tam e, mēs arī 57 e, Kopernikus satelīta kārtas e, nodrošinājām Mozambikai, Malavijai un Zimbabvei. Un tad uh, ekspertu grupas, ko mēs izdarījām šeit, mēs nepārtro, ne, nekavējoties nosūtījām astoņus uh, ekspertu grupas, lai Um, palīdzētu um, šīm te trijām valstīm uh, arī dzen, uh, saistībā ar uh, holēras epidēmijas sākšanos. Un bez tam 23. martā tika iedarbināts īpašais aizsardzības mehānisms, kura ietveros arī tika nosūtīti papildus eksperti. Viņi joprojām uzturas Mozambikā, lai palīdzētu eh, glābt dzīvības šajās valstīs. Un eh, atļaujiet man eh, pateikties šīm te grupām, jo mums ir jārunā Eh, arī par to, ka mūsu palīdzības grupas eh, spēja nodrošināt izcilu palīdzību. Viņi joprojām uzturas Mozambikā, jo viņi ir īsti eh, varoņi. Portugāla nosūtīja glābējus un medus.